Right, good morning. Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Laipni lūgti mūsu šīs dienas sēdē. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Gribējat kaut ko piebilst? Nē, esam pieņēmuši darba kārtību pašreizējā versijā. Otrais punkts - man nav nekādu paziņojumu. Tādēļ varam uzreiz ķerties pie trešā punkta. 11. decembra sēdes protokola pieņemšana. Ja līdz šīs sēdes beigām nekādi komentāri netiks saņemti, tad esam šo protokolu pieņēmuši pašreizējā versijā. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts. Mums komitejā šodien ir jāsveic vēstnieks Joao Valle de Almeida, kas šeit ir regulārs un ļoti laipni lūgts viesis, vienmēr gaidīts. Viņš pārstāv ES uh, ANO Ņujorkā. Protams, uh, vēstnieka kungs AFED sadarbība ar ANO balstās uz trim vaļiem. Pirmām kārtām paziņojums ģenerālās asamblejas uh, sesijai atspoguļot ES prioritātes. Un šī gada referents ir Eigens Freunds. Man ir prieks viņu arī šeit redzēt zālē. Otrām kārtām uh, mēs uh, dodamies arī uz ANO. Uh, Um, galveno mītni Ņujorkā, lai iesaistītos dialogā par cilvēktiesībām, kā arī uh, šo uh, vizīti vadīja zaļo grupas deputāte Barbara Lohbīlera, kas vada arī cilvēktiesību apakškomiteju. Mēs tikāmies arī pagājušā gada oktobrī, vēstnieka kungs, šodien ne tikai es, bet mēs visi šķiet būtu gandarīti dzirdēt, ko jūs varat pastāstīt par reformām, ko ir izvērsis uh, ģenerāls sekretārs. Antonio Gufķēriš uh, ir cevišķi paturot prātā arī samazināto budžetu 2017. gadā jūsu organizācijā. Ko jūs varētu pastāstīt par ANO nākotni? Arī tas mūs interesē. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies, Makalistera kungs. Man vienmēr ir liels prieks uzstāties uh, šeit jūsu priekā. priekšā. Tas ir ne tikai mans pienākums, man ir paties prieks ierasties pirmām kārtām Briselē un otrām kārtām piedalīties jūsu grupas, jūsu a, uh, komitejas sanāksmēs. Šī ir a, um, īpaša diena, 8. mārts, tādēļ gribēju sveikt a, uh, gan sekretariāta, gan grupas. A, dāmas, gribēju jūs sveikt Startautiskajā sieviešu dienā. Ņujorkā mēs ļoti daudz uzmanības veltām tieši dzimumu līdztiesības jautājumiem. Mēs arī eh, esam izveidojuši sieviešu statusa eh, komisiju, kas tiksies pirmdien. Mani darbinieki strādā pie šīs konferences gatavošanas, un mēs arī ar lielu prieku uzņēmām jūsu komitejas delegāciju pagājušā gada oktobrī, novembrī Ņujorgā. Tādā veidā mēs varējām arī uzzināt kaut ko vairāk par Eiropā valdošo politisko gaisotni, par situāciju Eiropā. Uh, un eh, varējām arī pastāstīt jūsu kolēģiem, kas tad īsti notiek Ņujorkā. Gribēju arī uzteikt eh, Freunda kunga veikto darbu. Mēs mēģināsim jūs atbalstīt, cik vien ir iespējams, tāpat kā arī eh, Lohbīlers kundzi, kura pie mums ieradīsies jau pēc dažām nedēļām. Mūsu diskusiju sākumā gribēju pateikt, ka Ņujorkā mēs piedzīvojam ļoti interesantus brīžus. Mēs piedzīvojam arī tādus grūtus laikus, mums nav viegli veikt savu darbu. Un ir arī jauns ANO ģenerālsekretārs. Viņš ir Eiropietis, Portugālis, Viņš ir ļoti dinamiska personība ar uh, tādu uh, vīziju nākotnē un neskatoties uz visām problēmām, uz uh, neparedzamību šīs dienas politikā, es tomēr redzu, ka Goķēresa kungs ir gatavs darīt daudz un es esmu priecīgs, ka jaunais ģenerāls sekretārs ir no Eiropas. Ko tad varētu pastāstīt par šīs dienas situāciju ANO? Ir gan jauni stimuli, bet tajā pašā laikā daudzpusējums tiek apdraudēts, un draudus mēs piedzīvojām no daudzām um, pasaules valstīm. Uh, citas savukārt, uh, citas dažkārt esam uzskatījuši par mūsu partneriem, lai cīnītos pret kopīgiem izaicinājumiem, un ir arī uh, tādi apdraudējumi multilaterālismam, ir daudzpusējīgumam, kas jau alaži ir bijuši klātesoši. Tas, protams, mūsu darbu tikai apgrūtina. Es redzu, ka atkal parādās uh, tādas sanas uh, šķēlšanās starp valstīm, ir uh, drošības padoma gandrīz vai paralizēta savā darbībā ir grūti panākt konsensusus par ļoti svarīgiem, fundamentāliem, bīstamiem jautājumiem visā pasaulē un varam pieminēt arī mūsu draugus Amerikā, kā viņi uzvedas. Dažreiz eh, panākt vienprātību starp mums un viņiem arī kļūst aizvien sarežģītāk. Vēl kāda valsts, Krievija, kas ir uh, drošības padomē, izspēlē taktiskas spēlītes tā vietā, lai domātu par ilgtermiņu stratēģiju. Un Ķīna arī grib aizvien vairāk izvērsties. Protams, ir jādomā arī par Eiropas Savienības perspektīvām un iespējām izplesties, izvērsties, ietekmējot lietu kārtību. Tad, eh, ja kāda valsts vai kāds spēlētājs vairs nav aktīvs eh, konkrētos reģionos, tad eh, daudz vēlas, lai šo um, atbrīvoto vietu ieņemtu Eiropas Savienība. Es esmu savu darbu veicis nedaudz ilgāk par diviem gadiem. Pirms tam biju ASV uh, vēstnieks Vašingtonā. Varu teikt ka Ņujorkā runājot par daudzpusējību, mūsu status, mūsu jauda, mūsu uzticamība un arī ietekmes iespējas ir uzlabojušās. Ne jau manis dēļ, ne jau pateicoties man, protams. Pirmkārtām par to ir jāpasakās Lisabonas līgumam. Jā, piemina arī augstās pārstāvas ārlietās ieguldījums parlamentā, jūsu komitejā kolēģiem ir e, tāds ilgtermiņa redzējums, lai varētu saprast uh, vienu vienkāršu lietu. Mēs pasaules kārtību, daudzpusējo sistēmu nevaram ietekmēt, ja neesam saliedēti. Saliedētība, vienotība ir neatņemama uh, Eiropas Savienības uh, starptautiskās politikas sastāvdaļa, lai varētu nostāties tajā vietā, kuru citi ir pametuši, ja mēs vēlamies aizstāvēt savus principus un savas vērtības. Vērtējot 2017. gadu, tas bija veiksmīgāks par 2016. Mēs esam saliedētāki. Protams, Ņujorkā tas prasīja daudz pūliņu, tāpat kā arī šeit, Eiropā, ar dažiem izņēmumiem. Kādēļ rodas šādi izņēmumi? Ja, mēs, ja, ja citi redz to, ka mēs esam šķelti, protams, tas mūsu politiku, mūsu uzticamību ļoti nelabvēlīgi ietekmē. Varu pieminēt Jeruzalemes rezolūciju. Jāsaka, tas nodarīja milzīgu kaitējumu mūsu tēlam, mēs nevarējām būt saliedēti šajā jautājumā. Mums, protams, ir uh, jāpieņem savu lēmumu pilnīgā saskaņā ar ANO drošības padomas rezolūcijām. Mēs esam arī iesaistījušies um, sarunās par globālo migrācijas kompaktu, tātad šķelšanās galīgi mums nav nepieciešama. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, ja mēs vēlamies, lai arī Eiropas uh, rokraksts būtu saskatāms šajā globālajā kompaktā, tad mums ir jābūt saliedētiem. Jāsaka, ka tas ir viss pasaules globāls fenomens, kas nekur tik ātri nepazudīs, tādēļ arī risinājumiem ir jābūt globāliem. Jā, mums ir arī jāstrādā pie globālu risinājumu meklēšanas. Ja mēs būsim saliedēti, tas būs vienkārši izdarāms, bet ja nē, tad, protams, darbs kļūs tikai smagāks. Daži vārdi par Sīriju un par uh, reformu. Pirms uh, sākšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja runājam par Sīriju, es varu iedomāties divus scenārijus. Pirmām kārtām ir eh, šis politiskais scenārijs, otrs ir humanitārais scenārijs un ir pat vēl trešais - ķīmiskais scenārijs. Jāsaka, ka neviens scenārijs eh, nešķiet pietiekami iepriecinošs. Es patiešām gribētu jums eh, labākas ziņas šodien pavēstīt, bet, diemžēl, nevaru to. Politiskā mm, avēnija, politiskais ceļš ir bloķēts, tur nekas nenotiek šī metode nav atmaksājusies. Mēs gan varējām šo jautājumu, protams, atstāt tieši ANO darba programmā. Tas ir eh, tā palicis eh, pateicoties ES un līdzīgi domājošu valstu atbalstam un pateicoties arī ģenerāla sekretāra atbalstam. Bet joprojām nav a, izveidot priekšnosacījumi, lai a, Sīrijā varētu izmantot politiskus risinājumus. Arī lielākoties tādēļ, ka varas iestādes Sīrijā nav gatavs šajā procesā piedalīties. Tie, kas var ietekmēt lietu gaitu Damaskā, nav darījuši pietiekam daudz, lai kaut ko vērstu uz labo pusi. Ja runājam par humanitāro uh, scenāriju situācija ir gandrīz katastrofāla. Vakardien drošības padomē bija konsultācijas par to. Rezolūcija tika pieņemta pirms dažām nedēļām. Tika panākts uh, eh, pamieris vai tika noteikts pamieris, bet tas netiek ievērots bija runāts arī par to, ka ir jābūt iespējai piekļūt humanitārai palīdzībai, lai būtu iespējams humanitāro palīdzību sniegt uh, civilu iedzīvotājiem. Rezolūcija principā netiek pilnībā īstenota. Tagad atkal notiek uh, vainīgo meklēšana. Bet varbūt es uh, jums ietaupīšu tādas nepatīkamākās vainīgo meklēšanas procesa detaļas. Es zinu, ka konvojs, kam bija piekļuve reģionā, no 26 piekļuvas ceļiem, desmit vispār nebija iespējams izmantot. Un tikai četrus varēja daļai izmantot. Arī uh, vajadzēja gan 3000 cilvēkiem sniegt medicīnisko palīdzību, to nevarēja sniegt un nevarēja arī ļoti daudz no atvestās humanitārās palīdzības uh, izkraut no uh, smagajām automašīnām. Jāsaka, ka rezolūcija nav pilnībā īstenota. Ja mēs runājam par šo ķīmisko aspektu, uh, drošības padome nāca klajā ar paziņojumu un, diemžēl, mēs neredzam nekādas iespējas tuvākajā nākotnē, lai uh, Sīrijas valdība atteiktos no uh, ķīmisko ieroču izmantošanas pilnībā. Tagad par reformu. Ģenerāls sekretārs ir uzsācis ļoti ambiciozu tādu trīs žuguru reformu, runājot par mieru, drošību un stabilitāti. Ja šīs reformas tiks pilnībā īstenotas, ANO uh, iespējams mainīsies visai ievērojami. Mēs šīs reformas atbalstām. Uh, es uh, sarīkoju arī brokastis pagājušajā nedēļā ar visu Eiropas a, Savienības a, dalību valstu vēstniekiem. Protams, mēs a, jūtam arī zinām pretestību pret šādām tālējušām reformām. Progress gan ir panākts, mēs esam uz pareizā ceļa. Mēs šķiet tādas uh, pamatīgas, aktīvas sarunas varēsim uzsākt pavasara vidū. Es saprotu, ka jūs arī interesē finansiālie jautājumi. Mm, ANO, no ANO tiek pieprasīts uh, samazināt izdevumus. Ja šāds uh, lūgums vai izdarītais spiediens ir produktīvs, labi, tad mēs to eh, vērtējam augstu. ANO ir uh, jāveic reformas, ir jāparūpējas, lai ar atvēlētiem līdzekļiem varētu paveikt vairāk, bet, eh, protams, šādām budžeta samazināšanas prasībām ir jābūt pamatotām. Budžets ir ticis samazināts aptuveni par 5%. Protams, eh, tas mūsu rīcības spēju tā ļoti neietekmē, bet ir eh, iespējams, ka ASV gribēs šo, šo budžetu samazināt vēl vairāk. Mums ir jābūt tādiem kā vidutājiem starp amerikāņiem, kas vēlas pamatīgi samazināt budžetu, un starp citām valstīm, kas vēlas to pamatīgi paaugstināt. Tagad eh, mums ir galu galā jāvienojas par konkrētiem skaitļiem. Mēs esam tādi kā vidutāji, mediātori un arī tie, kam jāparūpējas par uh, vienošanās panākšanu. Man eh, un maniem darbiniekiem īstenībā pat tagad nāksies vest sarunas par to, lai gan man šāda pilnvaru īsti nav saskaņā ar amata aprakstu. Uh, bet tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim panākt tādu labvēlīgu iznākumu. Es ceru, ka ģenerāla sekretāra uzsāktās reformas tiks īstenotas. sākot ar šo brīdi, un um, varētu tad kā beigu datums būt septembris. Jums AFED komitejā arī ir uh, jāapzinās, uh, ka šīs reformas ir nepieciešamas, un, protams, arī mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai tās vainagotos panākumiem. Neaizmirstiet to, ka kopīgi Eiropas Savienība ar savām dalību valstīm ir uh, lielākais um, neto iemaksātājs ANO sistēmā. Nu, ir tendence to piemirst. Mēs esam pa, tad eh, patiešām ļoti nozīmīgi atbalstījuši šo ANO budžetu. Mēs runājam par apmēram 30% no ANO kopīgā budžeta. 2016. gadā trīs dalībvalsts - Vācija, Francija, apvienotā karaliste un ES institūcijas bija desmit lielāko iemaksātāju skaitā ANO sistēmā kopumā. Ja mēs runājam par brīvprātīgajām iemaksām, arī tas ir iespējams, lai uh, ANO finansētu. Šīs brīvprātīgās iemaksas ir ap, veido apmēram 50% no uh, visām iemaksām. Uh, Mēs runājam tieši par Eiropas Savienības dalību valstu iemaksām. Rezumējot, varu teikt, ka jūsu attiecības ar uh, ANO nav ne tikai tādas uh, vienu otru papildinošas, domājot par principiem, vērtībām, par hartām, jo tās ir gandrīz identiskas. Jūsu atbalsts ir ļoti augsta vērtējums arī no finansiālā viedokļa raugoties. Mums ir jālepojas ar to. Es patiešām ar to ļoti lepojos. Bet, protams, tas uzliek arī pienākumus. Runājot par daudzpusējo sistēmu un pienākumiem, eh, viens no galvenajiem pienākumiem ir būt vienotiem. Ja parlaments varētu raidīt signālu dalību valstīm, it sevišķi dažām, ka saliedētība ir panākuma ķīla, bet šķelšanās ir lēmta neveiksmē, tad tas būtu ļoti veiksmīgi. Paldies! Ambassador, thank you very much. Lielas paldies, vietniekums, par šiem ievadvārdiem. Mums ir vesela virkne kolēģi, kas vēlas izteikties. Un gribēju jums uzdot jautājumu, vai sākumā ļausim uzdot visus jautājumus, un tad jūs atbildēsiet vai secīgi. Tātad viss uzreiz vienā raundā. Kolēģi, mums ir apmēram pusstunda laika līdz pulksten desmitiem, un sākumā vēlos dot vārdu Freunda kungām, kurš nodarbojas ar šiem jautājumiem. Iespējams, ka uzstāšanos laiku varam ierobežot ar divām, trim minūtēm. Lūdzu, Oigeni. Paldies, paldies, priekšsēdē kungs. Tas ir vienmēr liels prieks. Es domāju, ka mums nevajadzēs uzlikt austiņas, lai man dzirdētu. Tātad ir ļoti liels prieks, ka jūs esat pie mums šeit Briselē. Tāpat arī tas bija liels prieks viesoties pie jums Ņujorkā, jo īpaši man. Es esmu apmeklējis ANO pirmo reizi pirms 40 gadiem Un, ja drīkst pieminēt, tad uh, nemainīgs joks uh, šo 40 gadu laikā vēl joprojām ir ANO reformas, un es joprojām gaidu īstenas reformas. Taču, kā jau jūs to skaidrojāt, tas ir atkarīgs no pašreizējā ģenerāla sekretāra, tā kā tiks īstenots viņa reformas. Vēlos uh, izteikties par diviem vispārīgiem jautājumiem, un mani kolēģi tad varēs uzdot detalizētāks jautājums par jūsu uzstāšanos. Vēlos no jums dzirdēt, kas jūsuprāt ir lielākās pieejas atšķirības tām problēmām, ar kuriem jūs saskaraties ANO? atšķirības starp jūsu tautieti pašreizējo ģenerālu sekretariātu un viņa priekšteci. Es, ja drīkst teikt, es zinu, ka viņi nāk no pilnīgi dažādām pasaulēm, kas eh, noteikti nu, ietekmē šo cilvēku pieeju un raksturu, taču gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šīm lielākajām atšķirībām. Un tad otrs jautājums. Jūs par to sīkāk nerunājāt, tikai tā pieminējāt, un tas attiecas uz ASV. Mēs zinām, ka prezidents Trumps, ja tā drīkst teikt, viņam ir pilnīgi citādāk pieeja ANO nekā viņa priekštecim, un pēdējo 12 eh, mēnešu Baraka Obamas eh, valdīšanas laikā jums bija iespēja iepazīties ar šī priekšteča darbu un tagad jaunā prezidenta darbu. Tātad, kādas ir šīs atšķirības? Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies Aiganam Freindam un tagad runātāji no grupām. Piķers kundze lūdzu no tautas partijas grupas. Divas minūtes. Labdien, vēstniekungs! Wspomniał Pan o polityce wobec Chin. Ja mam pytanie. Jūs pieminējāt politiku saistībā ar Ķīnu. Un šeit šajā sakarībā gribēju uzdot jautājumu. Nesen Ķīnas ārlietu ministrs publicēja balto grāmatu. Šajā grāmatā ir atspoguļota Ķīnas politika saistībā ar Arktiku, ar uh, ledājiem, ar ciešākām Ķīnas attiecībām ar arktiskajām valstīm. Šeit vēlos pieminēt 53. platuma grādu, kas iet cauri Vācijai, Polijai, Nīderlandai, Un vēlos pieminēt arī ziemeļu navigācijas līnijas aspektu. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jaunais polārais zīda ceļš vispār tiek aplūkots jūsu aktuālajās debatēs? Paldies, nākamais runātājs Anna Melīts. Um, paldies! Mēs jau esam divreiz viesojuši pie jums Ņujorkā. Jūsu birojas nodrošina mums tiešām ļoti labu atbalstu. Mēs labi sadarbojamies. Mans jautājums ir saistīts ar 2019. gada samitu, kur Eiropa prezentēs ilgspējīgas attīstības mērķus. Komisija sagatavo attiecīgu portfolio. Mēs gribētu dzirdēt, kādas ir gaidus no jūsu puses un kā mēs šeit varam sadarboties. Uh, Šodien Džūlija Lainenē mm, viesojās pie mums, un um, viens no galvenajiem ilgspējas attīstības mērķiem ir klimats. Mēs esam atklājuši, ka tas, tā ir lieliski iespēja, piemēram, Irānas delegācija šeit ir iesaistīta. Mums ir arī pieņemti nesen ārlietu ministru padomas secinājumi un tiks sagatavots iniciatīvas atzinums līdz šī gada vasaras beigām. Mēs gribētu, lai mūsu parlaments šajā darbā iesaistītos daudz vairāk, nodrošinātu atbalstu Un nu, es gribētu iepazīties ar situāciju konkrētajās valstīs, kas strādā šajā jomā. Un es gribētu dzirdēt, kāda varētu būt mūsu sadarbība ar valstīm klimata jomā, izmantojot šo instrumentu, strādājot arī saistībā ar kops, lai mēs būtu daudz aktīvāk šajā ziņā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no EKR Čārls Tanaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, vēstniekungs, eh, jūs tiešām saskaraties ar izaicinājumiem ANO no Eiropas Savienības puses. Un es, protams, vēlos arī apsveikt Portugālu, ka Guķeres kungs tika iecelts par ģenerālsekretāru. Taču vēlos pieminēt tādu aktualitāti kā Brexit. Eh, premjerministra Mejas kundze Minhenes drošības uh, samita laikā un vakardien padomas secinājums skaidri liecina par to, ka ir paredzēta kopīga Eiropas Savienības uh, apvienotās karalistes sadarbības politika arī pēc Brexit. Apvienotā karaliste vēlas drošību, aizsardzību, attiecīgus nosacījums ārpus līguma. Uh, īpašu vienošanos arī par informācijas apmaiņu, varētu piekļūt datubāzēm un tā tālāk. Taču kas notiks ANO drošības padomē šajā sakarībā? Jo Eiropas Savienībai pēc Brexit būs tikai viens pastāvīgais loceklis - Francija. Tātad, kā jūs paredzat situāciju, kad apvienotā karaliste pametīs Bre eh, Eiropas Savienību, kā tiks koordināts prioritātes, mūsu politikas intereses? Uh, Francijas intereses ANO līmenī. Un nākamais jautājums varētu pieminēt Kipras jautājumu. Tā ir valsts, ar kuru esmu daudz gadu laikā cieši saistīts. Iespējas, kāds ir iespējas uh, atsākt samierināšanās sarunas jaunā prezidenta termiņa laikā. Mēs zinām, kāda ir Turcijas rīcība attiecībā pret dažādiem uzņēmumiem uz vietas, bet uh, ko iespējams šeit paveikt ANO uzraudzībā? saistībā ar Kīpras jautājumu. Tu runājot par reformām, es pats vienmēr personīgi tās esmu atbalstījis, vēlos pastāvīgu sēdvietu Brazīlijai, Japānai, un kādas šeit ir perspektīvas no Eiropas Savienības puses panākt uh, non-veto pastāvīgo sēdekli, varbūt, piemēram, Vācijai. Un tāpat arī kāda uh, ir paredzētā stratēģija saistībā ar visu laiku veto uzliekošām valstīm, kā piemēram Krievija, šobrīd saistībā ar Sīriju. Mēs redzam, ka šeit notiek arī tirzniecības kari, iesaistot Pasaules tirzniecības organizāciju un tā tālāk. Paldies! Nākamais runātājs no Aldas grupas - Austravičus kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Vesnieku kungs. Es vēlos pievienoties tiem kolēģiem, kuri apsveica sadarbību, kuru mēs vienmēr piedzīvojam, saistībā ar jums, viesojoties arī Ņujorkā, apvienoto nā, apvienoties nācijās. Tādēļ liels paldies par jūsu paveikto darbu un turpiniet tā arī nākotnē. Nesen cilvēktiesību komiteja viesojās Ženēvā 37. cilvēktiesību padomes sanāksmē. Un šeit uh, publicētie rezultāti par cilvēktiesību situāciju nav pozitīvi. Notiek debates padomē par to, kas ir prioritāri. Uh, privātās cilvēktiesības, publiskās cilvēktiesības, cilvēktiesības pret attīstības politiku. Kāds ir jūsu viedoklis, kā jūs izvērtējat šīs debates šajā kontekstā? Un mans otrs jautājums - diskusijas, kas notiek saistībā ar iespējamo ANO miera uzturēšanas misiju Ukrainā kuru nesen teritorijas tika okupētas no Krievijas federācijas puses. Vai jums ir kādas aktualitātes zināmas saistībā ar šo aspektu? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no Gojas Angaila Sakorafs kundze lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies vēstniekums par sniegto informāciju! Es arī vēlos paust savas bažas saistībā ar jūsu organizācijas nākotni, kā jau jūs pats eh, minējāt, ka esat nobežījies. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kas notiek ANO ietvaros, ņemot vērā globālo situāciju. Mēs eh, dzirdam, ka dalībvalstīm būtu jāpiemēro tāda humanitārāku pieeja balstīta pieeja. Mums ir problēmas ar migrantiem, ar bēgļiem, un tas viss ir saistīts. Es domāju, ka mēs varam vienoties par to, ka tad, kad runājam par uz cilvēkiem centrētu pieeju, tad mums ir jāņem vērā visneaizsargātākās grupas, bērni, nepavadītie mazgadīgie, Tas rada ļoti liels problēmas. Es gribētu dzirdēt, kas varētu praktiski mainīties. Vai Eiropas Savienība īstenotā politika līdz šim vispār uh, liecina par cilvēktiesību aizsargāšanu, solidaritāti. Jūs minējāt, ka pastāv dažādas pieejas starp dalību valstīm, ANO ietvaros, un varbūt, ka arī mēs līdzīgi varētu rīkoties Eiropas Savienības ietvaros. Uh, Šobrīd dažas dalībvalstis vienkārši atsakās uzņemties atbildību, kuras pašas ir pieprasījušas, ko šeit varētu panākt. Tāpat arī vēlamies pārskatīt Dublinu. Dažas dalībvalstis neatbalsta taisnīgu sloģu sadalījumu. Tas ir saistīts arī ar uh, jautājumu attiecībā uz Turciju, kas nav parakstījis nekādu starptautisko nolīgumu par bēgļu aizsardzību. Uh, Un ko, ko jūs varat pieminēt šajā sakrībā? Tāda valsts, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībā, bet apšāp starptautiskus nolīgumus un apdraud Eiropas Savienības dalību valstis un rada milzīgas problēmas eh, Egejas jūrā, Kiprā un citur. Ko jūs par to varat pateikt? Paldies! Un tagad pēdējie ir četri runātāji. Sākumā Bokstākungs no Eiropas Tautas partijas. Bokso kundze. Paldies, savēstniekungs, kas esat ieradies pie mums. Paldies par prezentāciju. Ņemot vērā nelegālās migrācijas prūsmas, eh, kas kopš 2015. gadā šķērso Eiropas Savienības robežu, mums ir jāatcerās, ka migrācija ir arī viens no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem saistībā ar Sīriju. Mēs Eiropā esam piedzīvojuši ārkārtīgi lielu spiedienu šajā sakarībā uz mūsu pilsoņiem. Uh, Un starptautiskai sabiedrībai ir jāciena dalību valstu tiesības rīkoties uh, prioritāri savu pilsoņu drošības ziņā. Un tādēļ valstīm ir uh, jāpieņem lēmumu par to, kas drīkst iekļūt šajās valstīs. Šeit ir jāpiemēro piemērota atbildi ne tikai Eiropas Savienībā, bet globālā apmērā. Un šeit Eiropas Savienībā mēs nesam panākuši vienošanos īpaši runājot par legāliem migrācijas veidiem, kas būtu iespējama alternatīva šīm nepārtrauktajām bēgļu plūsmām. Daļa Daļa apgalvo, ka šeit varētu atrast risinājumu, daļa tam nepiekrīt, un Ungārijas valdība ir ļoti skaidri pateikusi, ka globāli koordinēts risinājums, kas tiek sagatavots šobrīd Ņujorkā, būtu tikai un vienīgi stimuls arvien vairāk cilvēkiem pamest savu dzimteni, doties bēgļu gaitās. Mums ir jāievēro starptautiskās tiesības attiecīgajās organizācijās. Es šeit arī aktīvi rīkojos. Pēdējos sarunu laikā Ņujorkā gan Eiropas Savienības eh, dalībvalstīm, gan apvienoto nāciju valstīm ir jārīkojas saskaņoti Taču ir izskanējuši dažādi paziņojumi, kas ir pretrunā pastāvošajiem spēkā esošajām procedūrām. Tādēļ es aicinu vēstnieku kungu ievērot šeit um, un, un nodrošināt to, lai tiktu ievēroti noteikumi. Paldies! Paldies! Tagad vārds jau Lainen kungam. Priekšstāja kungs, jūs esat uzlikuši, uzlikuši austiņas, tādā izteikšos vāciski. Jūs pagājušā gada oktobrī teicat, ka 2016. gads ir Eiropas Savienības gads, mums ir piecas dalībvalsts drošības padomē, mums ir ģenerālās asamblējas priekšsēdētājs, ģenerālsekretāra kungs. Vai to var kaut kā pamanīt, vai mēs tiešām esam kļuvuši spēcīgāki? Trumps pieminēja un uzbruka mieru uzturēšanas misijām un apgalvoja, ka šeit nepieciešams reformas. Varbūt mēs varētu dzirdēt cīkāku informāciju, ko tas īsti nozīmē. Eiropas Savienība ir spēcīga vienotībā, un Junker kungs piedāvāja, lai ārpolitikas jautājumos mēs balsotu ar vairākumu balsojumu, vai jūs kā vēstnieks uh, uh, Ņujorkā to atbalstīt, jo, ja notiek vairākuma balsojums, tad pastāv arī mazākums un kā tas ietekmē situāciju. Tāpat arī blakus eh, bēgļu milzīgai traģiskai situācijai Sīrijā vēlos pieminēt arī Rohingju jautājumu. Tas ir, tā ir dramatiska situācija, 600 tūkstoši cilvēku pametuši valsti un ko ANO šeit eh, dara. Šajā sakarībā paldies, jau Lainen, un tagad došu vārdu Baširkungam, kuru jūs arī pieminējāt savā runā. Paldies, priekšsēdētāji! Es atpazīstu, vēstniekungs, uh, un atbalstu jūsu tiešos viedokļus, taču vēlos pieminēt divus aspektus. Tāpat kā mans kolēģis Ostrovičs kungs norādīja, es arī apmeklēju Ženēvu, un tur mēs saskārāmies ar ļoti uh, bēdīgu nogurušu princi Huseinu. Šeit vēlos pieminēt to apstākļu, ka tādas valsts kā Indija, Ķīna ir kļuvušas ekonomiski ļoti spēcīgas, neatkarīgas, uh, Tas ir ārkārtīgi apsveicami, ņemot vērā lielos panākums, kas ir gūti šīm valstīm, izkļūstot no milzīgas nabadzības. Taču šīs valstis pārstāv tādus uh, viedokļus un rīcību, kas nav tik pozitīva cilvēktiesības ziņā. Šīs valsts uzskata, ka ekonomiskā attīstība spēs arī uzlabot uh, humanitāro situāciju. Bet kā mēs varam rīkoties šajā kontekstā. Otkārt, bēgļu jautājums. Tādas uh, neveiksmīgas kritušas valsts kā Sīrija un Afganistāna, tam ir jānodrošina nepārtraukts atbalsts, lai nodrošinātu labāku pārvaldību, tiesiskumu, demokrātijas nodrošināšanu un arī cilvēktiesību situācijas uzlabošanos. Tāpat arī tādas trauslas valstis kā Jordāna un Pakistāna, kuras uh, jau pašos sakmos ir nabadzības. Šīs tautas, šīs trauslās valstis ir jāatbalsta, lai tās varētu turpināt uh, uzturēt 69 miljonus bēgļu, kas ir nāk no šīm valstīm vai tajos dzīvo, lai varētu šeit nodrošināt bērniem izglītību, vakcīnas, lai nodrošinātu šiem cilvēku bērniem labāku izglītību un noslēgumā ANO reformas. Es domāju, jā, priekšsēdē kungs, es tūlīt pabeigšu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams pamatreformas, fundamentāls reformas. Tas fakts, ka dažām valstīm ir veto tiesības, tā nav patiesa demokrātija. Mums tāda ir nepieciešama. Paldies, Bašir kungs. Pirmspēdējais runātājs tagad Šafhauser kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Varbūt, ka jūs uzreiz nepamanījāt, ka es lūdzu vārdu pirmajā diskusiju kārtā. Man ir dažas piezīmes. Pirmām kārtām ANO ir izcils projekts. Eiropa patiešām eh, to ļoti augstu vērtē ir iespējams uh, sadarboties nācijām, izkopt savā startā dialogu, un, protams, katrai nācijai ir jāciena citai citu un ir jāciena arī citu nāciju un valstu suverenitāte. Jāsaka, ka Eiropas Savienības dalību valstis ir visai dominējušas ANO. Eiropas Savienībai ir eh, jābūt labāk koordinētai un nevajadzētu varbūt akurāt eh, Eiropas Savienībai tur tādu pastāvīgo sēdekli. Valstīm ir jāsaglabā uh, sava neatkarība. Es uzskatu, ka prezidents Trumps tagad ir ar mani uz vienas frekvences. Gribēju tikai eh, pavaicāt eh, par drošību un aizsardzību. Ņemot vērā piedzīvotos, piedzīvotās neveiksmes un sakāves animusmā un eh, citas misijas Krievija, ASV, Francija kopīgiem spēkiem uh, iejaucas militāros konfliktos, un es domāju, ka kopīgiem spēkiem tās var būt efektīvākas, lai stabilizētu konkrētus reģionus. Ir arī um, bijušas iniciatīvas šajā kontekstā. Es gribēju pavaicāt. Ko jūs domājat par šādas sadarbības atbalstīšanu, lai cīnītos pret terorismu, īpaši Āfrikas kontinentā? Paldies! Merci. And... Lielas paldies! Un tā kā mums šodien ir portugāļu viesis, tad pēdējais jautājums no mūsu portugāļu kolēģes Anas Gomešas kundzes. Paldies! Priekšsēdāja Vēsniekungs, visbūtiskākā reforma, kas ir nepieciešama globālai pārvaldībai, drošībai, ir drošības padoms reforma ģenerālsekretāra kungs to var piedāvāt, atbalstīt, un nu, esmu daudz ko par to dzirdējusi. Taču mēs, Eiropas Savienība, varam to uzsākt. Un ņemot vērā Brexit, tam ir jābūt šim mirklim, kad tas ir jāsāk. Mums ir jāpanāk pastāvīga sēdeklis Eiropas Savienībai. Ir jāpanāk veto ierobežojumi, jo tas paralizē drošības padomu un jāpanāk tāds padoms sastāvs, kas atspoguļo spēku sadali 21. gadsimtā. Vai jūs esat dzirdējuši kādas ziņas par to, ka Eiropas Savienības augstā pārstāve un ģenerālsektora kungs eh, šeit ir eh, sanākuši kopā, lai pārdomātu šos aspektus? Otkārt, tā kā mums nav risinājums Sīrijā, tad uh, tuvie austrumi situācija turpinās attīstīties, un mans runāt par migrāciju. Vakar uh, augstā cilvēktiesība pārstāva minēja, ka mums šeit ir jānostājas pretī ļaundariem uh, un jābūt spēcīgiem un izskanā apgalvojumi par to, ka padomu, drošības padomu neko nedara šajā sakarībā, nav spējīga mums, kā lai šeit rīkojas. Un tad nākamais jautājums, vai ANO uzņemsies kādu lomu šajā būtiskajā jautājumā pasaulē mums, kas attiecas uz nodokļu situāciju, un ASV turklāt ir viena no nodokļu ovāžu izcelsmes vietām Es zinu, ka šis jautājums ļoti interesē arī Āfrikas valstis. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība bija tā, kas eh, bezkalnīgi rīkojās attīstības politikas eh, jautājumu ziņā pēdējo reizi Adisabebā. Paldies! Tā tad uzstājās 11 eh, kolēģi, uzdeva veselu virkni jautājumu. Un tagad uh, dodu jums apmēram 15 minūtes laika, lai jūs varētu sniegt atbildes. Vēlos eh, kolēģi jūs informēt par to, ka novembra sākumā, oktobra beigās mēs dosimies uz Ņujorku, un viens no aspektiem ir diskutēt par situāciju pēc Brexit. Lūdzu, vēstnieku kungs. Paldies, paldies, godātie kolēģi. <clears throat> Ļoti interesanti jautājumi, komentāri. Mēģināšu atbildēt, cik nu būs iespējams ikvienam. Bet eh, sāksim ar visgrūtāko jautājumu salīdzinājumu starp eh, Banka Mūnu un Gutieresu. Bet um, Gutieres kungs bija pirmais premjerministrs, kurš tika ievēlēts apvienoto nāciju ģenerālsekretāra amatā. Viņš bija e, premjerministrs, viņš bija partijas vadītājs, viņš bija politiskas e, partijas starptautiskā līmenī vadītājs. Un tas ir pirmais, kas e, profilē viņu. Otrais, ko vēlējos piebilst, ka Viņam ir desmit gadu pieredze kā augstajam pārstāvim bēgļu jautājumā. Viņš ļoti labi pārzina apvienoto nāciju organizāciju no iekšpuses un ļoti labi pārzina arī to, kas notiek pasaulē. Un tas ir ļoti būtiski viņa patreizējā funkcijā. Bet, eh, protams, eh, es, mēs varam diskutēt par viņa personību neformālākā gaisiet, gaisotnē. Tagad eh, runājot par A Amerikas Savienoto Valstu pozīcijas maiņa attiecībā uz eh, apvienotajām nācijām. Es eh, atceros eh, iepriekšējos laikus apvienotajās nācijās, kad ASV bija cits skatījums, cits viedoklis salīdzinot ar uh, Obamas kunga viedokli, kurš nedaudz pamainījās viņa otrajā mandātā. Līdz ar to mums vajadzētu tā paskatīties uz to visu no attāluma. Mēs visi ļoti labi atceramies eh, situācijas, kad eh, apvienotie, kad Amerikas Savienotajās valsts ļoti kritiski izturējās pret AN. Uh, Mans ikdienas darbs un izaicinājums eh, AN ir iesaistīt visus eh, pēc iespējas vairāk, tajā skaitā arī ASV, rast kopīgu pamatu diskusijām, un tāds, protams, mums joprojām ir. Bet, eh, ja mēs nespējam rast šādu kopīgu pamatu, tad mums ir jāiestājas par mūsu vērtībām un principiem, un to mēs arī darām. Dažkārt mums tas izdodas labāk, citkārt varbūt ne tik ļoti, bet eh, mans, eh, manas bāžas par ASV viedokli ir vairāk saistīts ar to, kā tas izskatās pārējā pasaulē. Un eh, varbūt, ka viņi mēģina kaut kādā veidā aizēnot savu neiesaistīšanos pasaules procesu sakārtošanas palīdzēšanā. Par Ķīnu. Tā ir pavisam cita tēma, pilnīgi nesaistīta ar manis tikko teiktu. Kā jau es teicu par Ķīnu runājot? Mēs šobrīd piedzīvojam Ķīnas eh, svara, svarīguma pieaugumu divpusējās attiecībās. Un, protams, eh, tas ir pilnībā saistīts ar viņu ekonomisko lielumu un ar viņu demokrātiskajiem apmēriem. Bet eh, tiešām viņu, eh, īpats, viņu svars AN pieaug. Un, protams, vesela virkne iniciatīvu ir ļoti populārs AN par šo te arktisko zīda ceļu. Katrā ziņā es neesmu bijis iesaistīts diskusijās par uh, par polārajiem kuģu ceļiem, un eh, tomēr runājot vispārējos Vilcienos apvienotās nācijās mēs par to runājam, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāpieņem pilnīgi skaidra nostāja šajā jautājumā, jo Ķīnas projekts ir visnotaļ augstu vērtējams par ST, STG. Par STG mēs saprotam, ka uh, par to būs jādiskutē kā iekšēji, tā ārēji ir jāizveido jauna politika. Tas jau ir skaidrs, un mums ir ļoti labas iestrādnes. Mums ir arī ļoti laba slava, un es domāju, ka mēs varam to vēl vairāk spodrināt. Tas ir saistīts ar citām, citām iniciatīvām. Mēs esam uz pareizā ceļa. Un varbūt cits jautājums ir, kā SDG ir īstenots Eiropas Savienības iekšpusē. Uh, jo ja mēs neīstenosim to pašu savā sētā, tad mēs nevaram prasīt to no citiem. Pārējā pasaule mums neticēs, ja mēs paši to nedarīsim, bet paģērēsim tik no citiem. Tāpēc e, ir ļoti svarīgi, un tas jau šeit izskanēja, ir labi, ja mēs apvienotajām nācijām varam prezentēt pārliecinošu rīcības dokumentu SDG saistībā. Un daļa no šā jautājuma ir saistīta ar klimatu. Mēs klimata rīcībā esam pirmajās rindās, un es atceros, kad mēs pieņēmām ratifikācijas lēmumu. Un tas savukārt bija par pamatu Parīzes līgumam, ja vēlaties, vēsturisks izšķirošs brīdis. Bet eh, šobrīd Mums ir jādara viss, lai Parīzes līgums tiktu īstenots dzīvē. Un mēs zinām, ka ar Parīzes apņemšanos vien nepietiek, un tomēr ir jāsaliek prioritātes, ir jāsaliek punktu uzī, un pirmais ir īstenot Parīzes apņemšanās. Apvienotajām nācijām ir jāpieņem savi lēmumi, kas būs saistoši arī Eiropas Savienībai. Mēs eh, cieši sadarbojamies arī ar Ķīnu šo mērķu īstenošanā, un varbūt citos domēnos šī sadarbība ir netik cieša. Bet, protams, mums ir nepieciešami arī citi, arī citi, kas eh, strādā kopā ar mums. Un eh, komisijā mēs jau par to sākām runāt, un šobrīd Mani priecē tas, ka arī nesenie padomas secinājumi iet tajā pašā virzienā, un parlamentam šeit ir ļoti būtiska loma spēlējama. Parlaments pieņēma tā saucamo klimata pakotni, tas tika pieņemts tikpat kā vienbalsīgi, un parlamenta balss un parlamenta svars ir ļoti būtisks. Es Vašingtonā arī par to runāju. Parlamentam ir vairāk jādarbojas ārpasaulē, un jūs varat lietas un to būtību pateikt savādākiem vārdiem, nekā to var pateikt es vai manas delegācijas. Līdz ar to es pilnībā atbalstu parlamenta iesaistīšanos, ārējās darbības dienests un pati Mogurīnī kundze domā tieši tāpatās. Mums, Eiropiešiem, ir kopīgs uzdevums arvien vairāk valstis apvienot Parīzes līguma īstenošanā un pēc tam jau doties tālāk, jo mums ir jādomā tālāk. Tano kungs, paldies par jūsu ļoti kritiskajām piezīmēm, un es zinu, ka jūs runājat perfekti portugāliski. Es jums neatbildēšu portugāliski, bet jautājumi bija, jūsu jautājumi bija saistīti ar Brexit, bet, protams, un pad, eh, drošības padomi bet vēlētos varbūt pieskarties arī citiem DPS saistībā uzdotajiem jautājumiem. Viena no manām absolūtām prioritātēm pēdējā laikā un arī tuvākajā laikā būs e, ciešināt un stiprināt sadarbību starp tām valstīm, kuras, e, da, starp tām dalību valstīm, kuras sēž DP. Uh, Es, eh, mani padotie, mana komanda, mēs savukārt šo saikni stiprinām starp DP dalību valstīm un pārējām. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai DP locekļi sadarbotos ar tiem, kas nesēž DP, un tomēr mēs vēlamies doties vēl solīti tālāk. Tie, kur sēž DP, Tiem ir jāstrādā kā vienumam, kā kopumam, kā grupai, lai Eiropas Savienības balss un īpatsvars DP pieaugtu. Jūs uzdevāt jautājumu, vai tas viss notiek saskaņā ar plānoto. Viens no pastāvīgajiem DP locekļiem dalību valstīm drīz no ēs e izstāsies, un tad eh, jautājums būs aktuāls kā 27 dalību valsts sadarbosies ar apvienoto karalistu, ka tā izstāsies. Es tagad netaisos eh, iesaistīties diskusijās par to, eh, kā norit sarunas Brexit sakarībā starp apvienoto karalistu un es. Tas nav mans uzdevums, bet Ņujorkā, eh, apvienotajās nācijās, veselais saprāts paģēra, lai tās valstis, kurām ir tādas pašas vērtības, vienoti, pri, vienādi principi, patiesībā vienādas ģeostrateģiskās intereses, tad šīm valstīm nākotnē ir jāatrod veidi un ceļi, kā sadarboties, sadarboties cieši. To nesaku es viens pats, un pilnīgi noteikti tas nākotnē būs diskusiju temats. Es atkal šeit niansēs neieslīgšu, es tikai raugoties, kas notiek apvienotajās nācijās, tas būs svētīgi, ja mums Eiropas Savienības 27 dalību valstīm izdosies saglabāt ciešas un labas attiecības ar apvienoto karalisti. Uh, jo neviena no iesaistītajām pusēm patreizējā pasaules situācijā nevar atļauties būt iecirtīga. Mēs varam runāt par to, kā tas viss izskatīsies tālāk un kāds būs ietvers un tā tālāk. To mēs visu redzēsim, bet sadarboties vajadzētu. Patiesībā līdz pat šim brīdim neesmu redzējis, kādas um, atšķirības eh, attieksmē no apvienotās karalistes puses mūsu sanāksmēs. Un, protams, tā tam arī jābūt, jo apvienotā karaliste joprojām ir ES dalība valsts. Redzēsim, kā tas nākotnē izskatīsies. Tā nav mana kompetence, kāda būs šī sadarbība nākotnē. Tagad par Kipru. Kad eh, pēdējo reizi tikāmies ar ģenerālsekretāru, viņš eh, pateica, ka apvienotās nācijas un viņš ir gatavs iesaistīties, kad eh, abas Turcijas un Kipras puses ir gatavas. Protams, mēs visi viņu atbalstam, mēs visi vēlamies redzēt risinājumu, nekavējošu risinājumu. Un, eh, lai būtu tā, ka mēs pareizo risinājumu varam beidzot atrast. Bet jautājums ir, cik Kipras abas puses ir uz to gatavas. Uh, Tagad eh, vispār par ANDP reformu, un tas ir Gomesas kundzes uzdotā jautājuma atbilde. Vispirms, tās reformas, kuras eh, Gultjēras kungs ir eh, uzsācis un kuras es pieminēju savos ievadvārdos, Tur neiet runa par TB reformu. Līdz ar to ģenerālsekretārs vispār nav nācis klajā ar ideju DP reformai. DP reforma ir kaut kas pavisam cits, atsevišķs un nosnotā. DP reforma ir tajā sēdošo valstu uzdevums, bet um, mēs, Eiropas Savienība, kā tas skar mūs, mūs tas skam tādajādi, ka visi esam viensprāts, ka TP ir jāpakļauj reformām, bet uh, ne visas dalību valstis piedāvā vienotu skatījumu, kā šīm reformām būtu jānorit. Un eh, tā kā vienota viedokļa nav, tad es atturēšos no savu personīgā viedokļa paušanas un atturēšos arī no tālākas manas personīgas rīcības izklāst, jo tāda nav. Bet, eh, protams, ka jautājums ir sarežģīts, ja dalība valstīm ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi par to, kā tad DP būtu jāreformē un kurp tam būtu jādodās. Tomēr visi esam viensprāts, ka veto balstiesību ierobežojumi tādās smagās situācijās kā genocīds, piemēram, te viss ir vienisprāts, ka veto, vajadzētu, veto tiesībām vajadzētu izskatīties savādāk, un tomēr visi vēl nevar vienoties, kā savādāk un cik savādāk. Par cilvēku tiesību padomes prioritātēm tik uzdot vairāk jautājumu, tad tagad atbildēšu. Es piekrītu visiem, kur apgalvo, ka cilvēku tiesību jautājumam būtu jābūt vairāk pārstāvētam AN, un tā ir tāda svēta cīņa, ja vēlaties cilvēkties, iestāšanās par cilvēktiesībām, un šeit mums vēl ir daudz darāmā. Uh, Piemēram, raugoties uz cilvēktiesību Ņujorkas trešo konferenci vai to, kas notiek CP, varam darīt labāk. Stavros Lambrinīdis, kas ir cilvēktiesību īpašais sūtnis apvienotajās nācijās, un arī Mogarīnī kundzes teiktais un darītais, ir svarīgi iesaistīt arī citas valstis, īpaši tās, kas atrodas dienvidu puslodē. Uh, iesaistīties par to, lai viņu pašu valstīs cilvēktiesības tiktu sakārtotas. Līdz ar to nav tikai tā, ka tie ir eiropieši vai kanādieši, kur aktīvi strādā pie cilvēktiesību uzlabošanas. Mums e, ir jādalās ar paraugu praksi, jādalās ar attīstības valstīm, jaunatīstības valstīm, kuras ļoti strauji attīstās, un tomēr arī šīm ekonomiski attīst, jaunatīstības valstīm ir jāiestājas par cilvēktiesībām. Un nepiekrītu tiem, kur apgalvo, ka vispirms ekonomika un pēc tam cilvēktiesības. Nepiekrītu tam, bet eh, tās varbūt ir vairāk ideoloģiski un filozofiski rakstura debatas un abi, abi, abi pretējie poli ar saviem argumentiem tiešām spēja pārliecināt. Uh, bet mums ir jābūt pietiekami radošiem, un šeit eh, ticu, ka parlaments varēs palīdzēt. Tā tad cilvēktiesības, afet komitejas ieguldījums. Mēs ģenerālajā asamblējā varam par to runāt un domāju, ka arī parlaments to darīs. Bet um, mēs eh, ticam, ka Minskas līgums, par Ukrainu runājot, Minskas līgums ir labs, un apvienoto nāciju pūliņi Ukrainā miera, iedibina, miera nodibināšanā un nosargāšanā ir vāji. Es uzskatu, ka atšķirības starp Kijevu un Maskavu, kā šai mieru uzturēšanas misijai būtu jāizskatās, ir tik ļoti atšķirīgas, ka nedomāju, ka manā dzīves laikā šāda misija jau kad tiks īstenota. Tā tad eh, neesmu optimisma pilns un tomēr. Par migrāciju tika uzdot vairāk jautājumu, un atkal ir tik ļoti dažādi viedokļi jau šajā zālē vien, un tā arī ir problēmas sakne. Ja Eiropas Savienībai ir jārunā vienotā balsī par migrāciju, tas gandrīz nav iespējams. Tāpēc es domāju, ka Eiropai vajadzētu vismaz vienoties, kāds tad ir mūsu skatījums uz migrāciju, bet tas nav iespējams. Mēs atbalstam uh, cilvēku tiesību un palīdzības centra izveidošanu migrācijas e, sakārtošanai. Un e, nedomāju, ka mums vajadzētu šeit uzsākt diskusijas par to, kā tad rīkoties. Es tikai vēlējos pateikt, mums ir jādara viss. Jeb sāksim tā, e, tā bija Eiropas Savienība, kura aicināja visu pasauli uh, izveidot eh, migrācijas ceļu karti, migrācijas eh, risinājumu dokumentu. Tas jau ir skaidrs. Mums ir Ņujorkas deklarācija, tā tagad ir pieņemta, ir uzsākta vesela virkne sarunu un tiek runāts par to, ko darīt ar bēgļiem un migrantiem. Tagad jau mums ir jāiet tālāk un jāraugās, lai šis dokuments tiktu īstenots. Uh, Vienīgais veids, eh, kā mēs eh, varam ietekmēt šādu dokumentu saturu, ir būt vienotiem. Un tas ir galvenais. Šķelti. Ja mēs būsim šķelti, mūsu balsa nesadzirdēs par Eiropas Savienības eh, klātbūtni Ņujorkā, jo Lainens pieminēja vairākus skaitļus. Un patiesībā mēs šodien esam stiprāki un labāk pārstāvēti AN sistēmā kā jau kad abrāk, dažādu iemeslu dēļ. Mēs esam vienotāki, Eiropas um, mums ir vairāk ļoti svarīgi amati, bet ja mēs vēlamies uh, darboties efektīvāk, tad vienotība ir jābūt arī drošības padomē. Un atkal, nebeidz atkārtot, cik vien iespējams mums ir jābūt vienotiem vienotiem un ar vienotu nostāju un skatījumu uz lietām un to būtību. Tā tad. Ceru, ka es atbildēju visiem jautājumiem, katrā ziņā nevēlos atstāt nevienu jautājumu neatbildētu. Uh, Bet, eh, jā, ir tādi, kur apgalvo, ka nevajag Eiropas Savienībai vienu vietu apvienotajās nācijās, un ir tādi, kur apgalvo pretējo. Bet eh, par drošības padomē šo vietu runājot, es saprotu, ka viedokļi ir dažādi, līdz ar to atkal ir grūti par to runāt. Bet debatas notiek kā Eiropas Savienībā, tā arī Ņujorkā. Un šodien drošības padomas sastāvs ir tāds, kāds tas ir. Par to, kāds tas būs nākotnē, ir grūti pateikt, un visbeidzot par nodokļiem. Es um, nevēlētos apgalvot, ka apvienotās nācijas ir gatavas par to runāt, kā notiks eh, finansējums. Eh, līdz ar to es eh, nevaru jums apsolīt, ka kaut kas ļoti svarīgs un dramatisks un revolucionārs notiek. Uh, Par to tiek runāts dažādās apakšstruktūrās, bet virsstruktūrās nē. Šķiet, ka atbildēju uz visiem uzdotajiem jautājumiem, jebkurā gadījumā es ar lielu prieku ar jums tikto zem četrām acīm. Jūs zinat, kā ar mani sazināties, un ja jūs ierodaties Ņujorkā, dariet man to zinām, dariet man to zinām pāris nedēļas iepriekš, ja iespējams, un es noteikti radīšu laiku ar jums tikties. Uh, Vēlreiz Eiroparlamentāriešiem ir ļoti svarīga loma spēlējama Eiropas ārpolitikas veidošanā un tālāk virzīt, virzīšanā. Un eh, es esmu pārliecināts, ka diplomāti, Eiropas Savienības diplomāti var palīdzēt politiķiem un otrādi. Paldies! Thank you, ambassador. Paldies, vēstnieka kungs. Šis bija lielisks eh, izklāsts. Ir ļoti labi, ka jūs eh, mūs informējāt par notiekošo. Jā, oktobrī mēs būsim atpakaļ un mēs patiešām ar nepacietību gaidām eh, šo tikšanos. Paldies! Esam noslēguši šo darbu kārtības jautājumu. Tagad nākamais ar Klēru Mūdiju. Šķiet, man ir kopā jāvada šī sēdes daļa. Kur ir Klēra? Okay, is our guest speaker? Vai mūsu viesis Rauls Matevs Pāli jau ir ieradies? Pašā zāles aizmugurē. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Zinu, ka citiem ir jau jādodas ātrāk prom. Nākamo darba kārtības punktu mēs varētu izskatīt eh, stundas laikā un sēdi beigt 11.15. Šī ir tāda um, rīta stunda Portugāļu zīmē. Tagad pie mums ir ieradies Mateuš Paulus kungs, kas arī ir Portugāls, tāpat kā De Almeidas kungs. Viņš vada Eiropas Savienības delegāciju Nigēras republikā. Laipni lūgti mūsu sēdē. Bija kolēģi, kam bija arī tā izdevība ar jums tikties nesen Nigērā. Mēs bijām Niemijā un Agadesā. Tie kas pilnībā nepārzina situāciju Nigērā, gribēju viņiem pateikt, kā to pateikt labāk. Jāsaka, ka mēs vēlētos, lai mūsu partneru valsts konfliktu zonās būtu tādas tieši kā Nigēra. Tā ir uh, efektīva politiskā sistēma ar politiķiem, kas labi apzinās savus izaicinājumus un izprot, kā pret tiem stāties. Nigēra ir viena no Afrikas valstīm, kas vislabāk uh, sadarbojas ar ES, tur ir ES misija uz vietas, un jūs tāpat sadarbojaties arī ar. Uh, Eh, franču spēkiem Barkānas misijas ietvaros. Gribēju pateikties Pāles kungam par viesmīlību, par atbalstu mūsu delegācijai. Mums bija ļoti patīkami viesoties Nigērā. Paldies par to, un tagad bez liekas kavēšanās došu vārdu vēstnieka kungam. Vai vēl kāds vēlas kaut ko pateikt? Nē, tad eh, Ja Mūdīs kundze negrib neko tagad teikt, dodu uzreiz vārdu Pāles kungam. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām. Mums arī bija liels pagodinājums uzņemt Nigērā ES delegāciju, un tagad tiek strādāts arī pie uh, jauna apmeklējuma uh, juridisko lietu komiteja Eh, arī pie mums ieradīsies. Jā, bet mūsu komiteja ir vislabākā, saka priekšsēdētājs. Protams, protams. Tagad daži vārdi par Nigēru. Un pirmām kārtām runāšu par drošību un attīstību, kas ir galvenie izaicinājumi valstī. Būsiet dzirdējuši, ka Nigēra ir nabadzīgākā valsts pasaulē. Saskaņā ar ANO um, humanitāro indeksu. Tur ir milzīgi drošības izaicinājumi, jo Nigēra atrodas starp Malī, Lībiju un uh, dienvidos ir Boko Haram. Tādēļ Gan arī par brīnumu varētu uzskatīt to, ka Nigēra joprojām ir stabila. Terorisms, kontrabanda, cilvēku tirzniecība. Tas, protams, Nigēru ietekmē, Eiropas Savienība ir pārstāvēta Nigērā, lai uh, sadarbotos, uh, īstenotu dažādus projektus arī politiskajā jomā cīnoties pret korupciju, bet uh, pēdējo gadu laikā aizvien akūtāk ir kļuvusi arī migrācijas un terorismu problēma. Nigēra ir tranzīta valsts, lai dotos uz Eiropu, bet tā nav tikai tranzīta valsts. Ir jāsaprot, ka tā ir arī daudzu migrantu izcelsmes valsts, ir daudz uh, nigēriešu, kas dodas uz eh, piekrastes valstīm, uz Kodivāru, um, eh, arī uz Togo, jo klimata pārmaiņas arī Nigēru nav atstājušas neskārtu. Cilvēki daudz pārvietojas, meklē jaunas mītnes vietas tieši šo problēmu dēļ, bet Nigēra ir arī tāda ļoti dāsna, kā daudzas valstis Āfrikā, tā ir viesmīlīga, tā uzņēma bēgļus, un tad, kad Boko Haram uh, veica daudzus atentātus, 300 tūkstoši pārvietoto cilvēku bija ieradušies Nigērā, un bija apmēram 60 tūkstoši bēgļu no Malī. Ja runājam par Eiropu, protams, arī šis tranzīts ir ļoti liels izaicinājums. Uh, Nigērieši paši tik daudz nedodas uz um, eh, Eiropas Savienības valstīm, bet ļoti daudz afrikāņi Nigēru izmanto kā tādu pieturu savā ceļā uz Eiropu. 2016. gadā bija aptuveni 70 tūkstoši migrantu, kas devās cauri Nigērai turpinot savu ceļu uz Lībiju, un uh, 75% no viņiem sasniedz Lampedūzu Itālijā. Tagad bēgļu skaits ir ap, tā, aptuveni 3-4 tūkstoši. Varētu teikt, ka panākts ir ļoti daudz. Kā mums to izdevās panākt? Pirmām kārtām. Pateicoties politiskajai gribai kā teica priekšsēdētāja kungs. Nigēra ir ļoti labs Eiropas Savienības partneris. Tādā ziņā, ka Lavalētas konferencē 2015. gada beigās Nigēra skaidri un gaiši pateica, ka ir uh, vērojama saikne starp kontrabandu, narkotiku, ieroču, uh, tirdzniecību un terorismu. Un, protams, šie nelegālie līdzekļi tiek izmantot arī terorismu finansēšanai. Tādā veidā Nigēra sastapās ar tik daudzām problēmām, kad sāka jau uh, sašķobīties valsts pamati, un pirms valetas maijā tika pieņemts arī uh, likums pret cilvēku tirzniecību. Nigēra bija spiesta vienkārši lūgt palīdzību no Eiropas Savienības. Iestādēm gan tika pārmests, uh, ka um, šis likums ir ticis pieņemts uh, pēc Eiropas Savienības izdarītā spiediena. Šāda retorika ir ļoti izplatīta. Ja jūs, piemēram, um, dosieties uz Agadēs, jūs tur bieži vien to dzirdēsiet, jo tur ir arī daudzi cilvēku tirgotāji un kontrabandisti, un, protams, viņi tā runā. Uh, Es tikos arī ar tieslietu ministru un biju arī Agadesā. Bija cilvēki, kas mēģināja apstrīdēt šo likumu, teica, ka tas ir uh, jāceļ. Un viņi pat uh, nekautrējās atzīties, ka viņi grib turpināt piekopt šo cilvēku tirzniecību un kontrabandu. Protams, vairums cilvēku vēlas valsts attīstību, lai tā nostātos uz pareizā ceļa. Tieslietu ministrs teica, šīs likums ir pieņemts, jo mēs tā izlēmām. Maijā bija tika atrasti daudzi miruši bērni un pieaugušie uh, tuksnesī. Tā bija milzīga drāma. Mēs lūdzām arī Eiropas Savienības atbalstu, lai varētu pātrināt um, attīstību, lai varētu arī labāk vērsties pret cilvēku tirgotājiem. Tad, kad Nigērijas iestādes saprata, ka Eiropas Savienības sniegtājs atbalsts ir ļoti eh, spēcīgs. Tika pieņemts arī lēmums par ārkārtas trāsta fonda izmantošanu. Jā, situācija bija ļoti akūta, tādēļ bija jārīkojas nekavējoties, bet, protams, lēmums nevar pieņemt pārsteidzīgi. Projekti ir uzsākti. Protams, ir jādara vairāk. Mēs uh, arī lūdzām Eiropas Savienības uh, palīdzību drošības garantēšanai. Ir Eiropas Savienības civilā misija EUCAP Sahel, kas sāka darboties jau 2011. gadā, tiek arī apmācīti civilās aizsardzības spēki um, cīņā pret terorismu. Tāpat tiek um, arī strādāts, lai vērstos pret nelegālo migrāciju un uh, varētu garantēt labāku robežu apsardzi. Šī sadarbība tiek ļoti augstu vērtēta, ir arī projekti cīņai pret uh, cilvēku kontrabandu, ir kopējās izmeklēšanas eh, vienības, eh, tajās strādā arī policisti no Francijas un Spānijas. Tiek eh, veikts ļoti labs darbs, lai varētu palīdzēt izjaukt šos noziedznieku tīklus. Šī partnerība ir ļoti laba, pamatīga. Mums ir jārunā arī par vairākiem priekšnosacījumiem, kas jāievēro. Ir jābūt politiskajai gribai. Tā, tas, tā ir vērojama Nigērā, bet, diemžēl, ne citās valstīs. Otrs priekšnosacījums ir jābūt labai grodai sadarbībai un partnerībai ar ES. Protams, mēs runājam nevis par Eiropas Savienību tikai kā vienu kopumu, jārunā arī par uh, dalību valstīm. Prezidents Makarons bija pie mums. Mogherīnī kundze vispār bija pirmā vizīte uh, viņas uh, termiņa laikā bija tieši Nigērā. Eiropas klātbūtne tā tad eh, pie mums ir jūtama. 16. martā tiksies iekšlietu ministri Niemejā eh, Versaļas formātā, formā ar Franciju, Itāliju, Vāciju, Eiropas Savienība būs pārstāvēta, arī Avramopulus kungs ieradīsies, arī G5 valstis. Un, um, migrantu galvenās izcelsmes valstis - Gvinēja, Senegāla, Kodivāra. Sadarbība turpinās. Noslēgumā es gribu pieminēt arī terorismu, kas ir milzīgs pārpaudījums. G5 valstis 23. februārī tikās Briselē, tika spriest par 450 miljonu eiro fonda piešķiršanu un G5 valstis ir vienojušās par vienu no galvenajiem mērķiem, kas ir ilgtspēja. Un tagad G5 valstis um, lūdz pilnvaru piešķiršanu no ANO, lai varētu sākt projektu īstenošanu. Vienprātība vēl nav panākta, bet Protams, mums ir jāsatarbojas arī ar G5 valstīm, attīstības, drošības jomā, jācīnās pret galvenajiem uh, migrācijas iemesliem, ir jāsadarbojas arī ar izcelsmes valstīm. Mēs sadarbojamies ar vairākām organizācijām, arī ar um, ANO bēgļu komisariātu. Cilvēki tiek. Uh, evakuēti no Lībijas. Pēc šiem briesmīgajiem um, video materiāliem CNN uh, tika daudz uzmanības pievērsts tam, kas notiek izcelsmes valstīs. Tagad mums ir daudz labāka sadarbība izveidojusies. Šis ir īstais brīdis, lai turpinātu strādāt uh, Bet jādomā arī par tādu ilgtermiņu vīziju, par ilgtspējīgiem risinājumiem, jāpiedāvā uh, arī jauns programmas runājot gan par izglītību, veselības aprūpu, arī demogrāfiju, jo demogrāfija ir milzīgs izaicinājums. Paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Jāsaka, ka mūsu komandējums uz Nigēru bija viens no interesantākajiem, ko man ir izdevies piedzīvot uh, šo četru gadu laikā parlamentā. Es varu tikai atkārtot jūs teikto. Nigēra ir viens no uzticamākajiem mūsu partneriem, nestoties uz to, ka tā ir tik nabadzīga. Tātad, jebkas, ko mēs varam darīt Nigēras labā, ir ļoti daudz. Tagad eh, kolēģi varēs uzdot jautājumus. Četri kolēģi ir eh, izteikuši vēlmi uzdot jautājumus, un pirmais ir pancērīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dalīšos savās pārdomās un gribēju dzirdēt, ko jūs par to domājat. Paldies, ka esat ieradies pie mums, vēstnieka kungs, un tagad pirmais jautājums. Daudziem, vai jūs man dzirdat, vēstnieku kungs, vaicā runātājs? Vēstnieka kungs, jūs varat man dzirdēt? Teicu, ka daudziem ir eh, radies iespējas, ka Nigēra ir tādā gandrīz izredzēto um, statusā. Eiropas Savienībai migrācijas politikas neveiksmes dēļ nācās paplašināt savus robežas, un Nigēra tā ir, eh, varētu teikt, iecēlusi šīs eh, eksternalizācijas eh, krustpunktā. Ja runā par migrāciju, mēs esam dzirdējuši, ka tagad arī Nigērā vairāk cilvēki tiek kontrolēti. Agades vienmēr ir bijusi tāda centrāla pietura uh, migrantu ceļā uz Eiropu. Tagad jūs teicāt, ka valstī ir mazāk migrantu. Daži no tiem ir uh, arī vairāk pārcēlušies uh, uz tūkstneša ceļiem Ir eh, arī migranti, kas slēpjas, eh, kas eh, pārāk sevi neafišē, bet nu, tas nesamazina risku nokļūt cilvēku kontrabandistu un džihadistu ķertnās. Ir vērojama arī tāda taustāma militārā klātbūtne Nigērā. Daudz uzskata, ka tās ir domāts kā tādas um, migrācijas brenzes. Bet uh, ko tad nozīmē šī pastiprinātā karēļu klātbūtne reģionā? Daudzi to īstenībā uzskata pat vēl par tādu dzinuli, uh, un džihadistu līderi uzskata, ka šie karēvi arī no Eiropas misijām valsti okupē, un tas uh, viņiem pat ir tāds kā izaicinājums cimts. Es gribēju jums pavaicāt, vēstnieka kungs, vai šī operācija, lai varētu veikt vairāk kontroļu, um, ierobežojot migrantu plūsmu, vai tā patiešām kaut ko ir panākusi, vai tieši otrādi rada vēl daudz citu jaunu problēmu. Paldies! Čārls Tanoks, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pancerī kungs. Itālijas vēlēšanu rezultāti patiešām varētu liecināt uh, arī par to, ka e, migrantu plūsmas no Zemsahāras Āfrikas e, varētu būt liels izaicinājums arī Eiropas Savienībā, un, protams, ar to var izskaidrot arī populistu partiju uzplaukumu, jo populisti vēlas migrantus turēt atstatus no Eiropas Savienības. Protams, ir jādomā par Sāhēlas reģionu stabilizāciju, klimata pārmaiņām. Tas varētu radīt eh, patiešām viens no lielākajiem draudiem Eiropas Savienībai. Bet es gribētu runāt par tādiem. Um, tiešākiem draudiem. Jāsaka, pagājušā gada Nigērā no slēpņa uzbruka arī vairākiem ASV karēviem, un um, pat par to nebija mums tik daudz informācijas. Uh, Diemžēl Sahelā arī ir daudz problēmu, militāru konfliktu. Mēs runājam arī par tādu gandrīz kā maģistrāli no eh, viena Āfrikas kontinenta, no vienas Āfrikas daļas uz citu. Tur eh, ir gan Boko Haram aktīvs, gan Al-Shabaab, eh, plaukst un zēļa terorisms, cilvēku tirdzniecība, narkotika un ieroču kontrabanda tāpat. Un, protams, eh, tam ir arī globālas sekas, tas neietekmē tikai tā izolēta Āfrikas kontinentu. Un uh, ISIS eh, sakāve uh, Irākā un Sīrijā īstenībā nozīmē to, ka uh, šie sakautie teroristi varētu meklēt jaunas ietekmes zonas Sahels reģionā. Ja mēs runājam par robežu demarkāciju vairākās eh, Sahels reģionu valstīs, nu vai tur ir kaut kas eh, novilkts, tā teikt, fiziski smiltīs, vai ir domāts arī par šo robežu pārvilkšanu, demarkāciju, lai būtu vismaz kaut kāda kontrole, lai varētu arī izsekot eh, nelegāliem um, teroristu un noziedznieku pārvietošanās mēģinājumiem. Ja vēl kaut ko varu piebilst, Ja nemaldos, Nigērai ir arī lielas urāna rezerves arī bagātināts urāns, un tas, protams, būtu ļoti gārds kumos starptautiskajiem teroristiem, ja viņi to varētu piesavināties. Un viņi pat varētu e, saražot e, kodolieročus, ja tas nokļūtu viņu rokās. Ko jūs par to varētu teikt? Paldies! Paldies, Tanaka kungs! Ļozinkas kundze, GNGL grupas vārdā lūdzu. Paldies! Pirms kāda brīža parlamentā es sēžu šeit, saka runātāja. Pirms brīža parlamentā notika ļoti interesanta augsta līmeņa konference ES Āfrika. Mēs arī varējām uzzināt daudz informācijas par Nigēru. Jāsaka, ka problēmas Nigērā ir ļoti daudz šķautņainas, tādēļ ir jārunā arī par uh, to, ko pašas valstis par to visu domā. Uh, Mums ir uh, jāizvairās no tā, lai uh, rastos vēl papildus jaunas problēmas uh, līdzās jau pastāvošajām. Un kāds pārstāvs no Nigēras mums konferencē pavēstīja, uh, ka pārobežu tīdzniecība Nigērā ir jau sen iesakņojusies tradīcija, tāds ļoti izplatīts uzņēmēja darbības modelis, viens no būtiskākajiem ieņēmuma avotiem um, Nigēras pilsoņiem. Mēs nevaram runāt tikai par terorismu, cilvēku tirzniecību un uh, noziedzību. Ir cilvēki, kam šāds rūpals jau sen ir um, izkopts eh, kā tradicionāls ienākuma avots. Gribēju pajautāt. Kā šis ES Sahelas uh, kā šī ES Sahels misija ietekmē šo uzņēmē darbības modeli, un ja cilvēkiem vairs nav iespēja to piekopt, vai um, viņiem ir paredzēts arī kaut kādas kompensācijas, un vai ir domāts par kompensācijas iespējām. Mums konference pastāstīja ka Nigēra ir um, tāds kā tvaika katls, kurš, uh, nu, ja vāks nedaudz pacelsies, tad uh, visi tvaiki būs ārā un situācija eksplodēs, bet um, tika arī runāts par ANO. ANO teica, ka uh, situācija tā nevar turpināties un ka nevarēs drīz vairs vispār migrantus valstī uzņemt. Arī uh, nevarēs pieļaut to, ka šie migranti um, izmantos uh, Nigēru kā tranzītu un nonāks Eiropas Savienībā. Jūs pieminējāt arī uh, tūkstnesī uh, atrastos uh, mirušos cilvēkus Vācijas uh, ARD kanālā rādīja uh, rādīja um, uh, briesmīgus kadrus, ka uh, karēvi ir uh, ar nodomu uh, izvietoti, dislocēti tieši pie akām, pie ūdens uh, padeves ierīcēm, lai daudzi cilvēki vienkārši nomirst no slāpēm, un tas ir tā darīts, lai viņus atturētu no šīs došanās. Uh, Eiropas virzienā. Amnesty International teica, ka bēgļu situācija, humanitārā situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Kā tad, ņemot vērā uh, visus šos briesmīgos apstākļus, vispār var uh, runāt par cilvēku palikšanu Nigērā? Ko jūs varētu mums pateikt par cilvēktiesībām šajā aspektā? Vēl terorismu gribēju pieminēt. G5. Vai Eh, pateicoties G5, kaut kas ir stabilizēts vai tieši pretēji destabilizēts. Jūs pieminējāt arī intervenču uh, ilgtspēju. Piektdien Barkīnā Fasos, Faso galvaspilsētā gandrīz 20 cilvēki gāja bojā teroristu atentātos. Un jāsaka, tas eh, to arī apzīmē kā Al-Qaidas reakciju uz uh, eh, ES Sahels misiju. Jāsaka, ka G5 aktivitātes var arī uh, izraisīt tādu aburto loku, no kura nevar izkļūt, un uh, tas rada tikai destabilizāciju kas ir daudz smagākas sekas, um, ja domā par tādu īslaicīgu Eiropas robežu um, aizsardzību no migrantiem. Un cik lielas varētu būt pēc jūsu aplēsēm izmaksas um, šīm ES Sahelas trupām? Es dzirdēju par 15 miljoniem eiro, bet es nezinu, vai par 150 e- miljoniem eiro, bet vai jūs varat kaut ko uh, precīzāk pateikt? Paldies, un pēdējais runātājs Būknerkungs. Paldies! Vēlos uh, pieminēt, komentēt jūs pēdējo teikumu. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienības sadarbība izpaužas attīstības palīdzības, apmācības uh, un uh, demografisko jautājumu jomā. Mani interesantētu detalizētāk šie jautājumi, īpaši saistībā ar attīstības palīdzību. Daudzās Āfrikas valstīs attīcī, attīstības palīdzība palīdz nodrošinot sēklas un tam līdzīgi, taču vienlaikus tā ir saistīta ar dažādiem ierobežojumiem, kas ilgtermiņā nav pozitīvs faktors. Es tiešām gribētu dzirdēt sīkāku informāciju par lauksaimniecības situāciju. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Lūdzu, vēstnieka kungs, tad došu vārdu jums, sniegt atbildes uz jautājumiem. Un vēlos komentēt vienu aspektu. Uh, Lezings kundze pieminēja G5 bruņoto spēku izmantošanu. Lezings kundze, mēs eh, decembrī apmeklējām Nigēru un uh, vismaz mans uh, iespējas bija tāds, ka mēs no visiem partneriem dzirdējām milzīgas pateicības vārdus par šo iesaistīšanos, šo misiju un ka cīņa pret terorismiem šajā valstī ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, no galvenajiem. Uh, Turklāt teroristi Agadežā iznīcina cilvēku eksistences iespējas, jo terorismu aktivitāšu dēļ ir sabrucis turisms šajā valstī. Pirms tam Agadesa bija ļoti iecienīta starp cilvēkiem no Eiropas un ASV kā turisma apskats punkts, tādēļ šī cīņa pret terorismu ir ārkārtīgi būtiska un varu tikai uh, apsveikt eh, Franču, Francijas īstenotās aktivitātes eh, saistībā ar militāro situāciju uz vietas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šiem jautājumiem! Es mēģināšu atbildēt eh, uz jautājumiem to uzdošanas secībā. Ja mēs runājam par robežu eksternalizāciju, ka Eiropa mēģina to veikt, izmantojot Nigēru, paturot prātā uh, sarežģīto situāciju Lībijā. Tur ir vairākas valdības, uh, nav īsti saprotams, ar kur tad sadarboties. Uh. Nigēra. Mums pat tiešām ir ārkārtīgi svarīgs partneris, jo tās ģeostrateģiskā atrašanās, protams, ir ārkārtīgi svarīga, paturot prātā gan drošību, gan arī terorismu draudus. Terorisms ir milzīgs izaicinājums gan Sahelas reģionam, gan Nigērai, gan Eiropai jo, jo Nigēra ir tranzīta valsts. Un mēs pat varam runāt, eh, ja pieminām situāciju Lībijā, eh, par to, ka Nigēra ir nu, gandrīz kā Eiropas robeža. Bet eh, šeit es vēlētos atgādināt, ka mums ir iespēja. Mums ir iespēja rast sadarbības partneri, uz kuru mēs varam paļauties. Sadarbības partneri, pat ja tā ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, visnabadzīgākā, viņi ļoti cieši sargā savu suverenitāti un eh, tas mums ir jāsaprot, un viņi par to vienmēr iestājas. Viņi nevēlas atkārtot tās kļūdas, kas bija pieļautas vēsturē. Paskatāmies, kas notika Malī. Toreiz eh, Malī prezidents ADD mazām pamazām viena eh, teritorija, kurā vairs valsts eh, institūcijas nebija pārstāvētas. Minusmā, Bakal un šajās teritorijās ir ļoti grūti atkal izveidot valsts kopīgo suverenitāti. Tātad par Nigēru runājot, situācija ir drusku savādāk. Vispirms ir, e, pre, piemēram, premjerministrs, viņš ir, viņš ir izveidojis vienu īpašu posteni, kas ir tā kā augstākais, e, augstākais pārvaldības postenis. Tagad jautājums par militāro klātbūtni. Jā, uh, Jau ļoti daudzus gadus franču militārie spēki tur ir, un tie bija Eiropas partneri, kur griezās pie Francijas ar solidaritātes lūgumu. Es tomēr vēlētos pateikt, ka, piemēram, Vācija vairs Nigērā un Sahālā neatrodas. Jā, viņi um, tā tad piedalījās militārā operācijā, bet, piemēram, Nigērā joprojām ir ASV spēki. Uh, Itālija arī ir piedalījusies militārās operācijās pagātnē, un eh, tur piedalījās, kā jau es teicu, Itālijas eh, militārie spēki, bruņotie spēki, bet ne operācijās, bet apmācībā. Un, protams, eh, UKAP Sahel piedalās iedzīvotāju izglītošanā un ierēģi izglītošanā. Protams, iedzīvotāji arī izsaka savu viedokli, bet uh, Militārās bāzes klātbūtne šajā teritorijā izraisa ļoti pretrunīgas eh, sajūtas, un tas arī ir prezidenta lēmums uh, un prezidenta uzdevums izskaidrot iedzīvotājiem, kas tad notiek, kāpēc šī militārā bāze ir tur, un patiesībā prezidents vienmēr ir izteicis pateicību sabiedroto spēkiem, jo terorisms šajā valstī ir ļoti klātesošs. Mēs zinām, kas notika eh, Burkina Faso pagājušajā nedēļā. Terorismu mēs varam piedzīvot jebkur - Malī, Burkina Faso, eh, Ziemeļkaula krasts bet e, problēma patiesībā nāk no Malī un Lībijas. E, protams, ir tādas teritorijas, kuras mēs nekontrolējam un nezinām, kas notiek, bet patiesībā šīs divas valstis. Bet es tomēr vēlētos apgalvot, ka Nigērijā valsts kā ies, valsts un tās iestādes funkcionē. Tā tad valstī ir pārvaldības funkcija un tā to izpilda. Uh, Protams, tur notiek dažādi attentāti, un tomēr e, Sāhelā šobrīd Nigēras varas iestādes ir klātesošas, un tas arī ir teroristu uzbrukuma mērķis. Varbūt vēlreiz ir jāsaprot, eh, kāda ir saikne starp drošību un attīstību. Piemēram, eh, starp Malī un Nigēru un Burkina Faso. Uh, E, šī robeža zona ir ļoti, ļoti nestabila, un problēma nāk no malī. Malī ir cēloņa sakne. Piemēram, tika nogalināts viens e, prof, profesors, un tad, e, ja, piemēram, tiek nogalināts skolotājs, tad skolā vairs nebūs skolotāji, un bērni neiegūs izglītību. Situācija ir tik ļoti trausla, un draudi ir klātesoši. Uh, Radikalizācija tur ir pietiekami spēcīga un radikalizāciju baro nabadzība. Problēma ir ļoti daudzšķautņaina un tā arī tā kā tāda ir jārisina. Viens, protams, ir drošība un otrs ir nabadzība. Abi šie izaicinājumi ir jārisina paralēli. Tagad eh, par izglītību Nigērā. Nigērā izglītība un pieejamība apmācībai ir milza problēma, jo demografiskā situācija eksplodē demogrāfiskais pieaugums Nigērā ir visstraujākais pasaulē. Un es, protams, nevēlos to vērtēt vai krāsot negatīvi, tā nav. Protams, pastāv cerība. Kāpēc? Nigēras prezidents un eh, starptautiskā eh, sabiedrība uzsvēra, ka ir jāsniedz iespējas skolas gaitām arī meitenēm, jo 60. gados Alžīrā un Nigērā demografiskie rādītāji bija vienādi. Tātad visās Arābu zemēs un eh, Islāma zemēs uh, šī demografiskais pīķis jau ir bijis, bet Nigēru tas skar šobrīd. Tātad Nigērā demografiskais, eh, eh, demografiskais eh, sprādziens ir tik ļoti klātesošs, ka ir jāizveido 6000 jaunu klašu, un tam ir nepieciešams skolotāji, un tas jau nav iespējams. Tātad Nigēra ir ieguldījusi izglītībā, bet kvantitatīvā izglītībā. Uh, Bieži vien bērnus apmācīja cilvēki, kuriem nebija skolotāja izglītības, bet eh, pateicoties Eiropas Savienības palīdzībai, mēs eh, šobrīd daudz strādājam, lai izglītības kvalitāte arī sākumskolas līmenī Nigērā būtu augstā līmenī. Un šobrīd eh, mēs apmācam skolotājus, apmācam skolotāju profesorus, un ir ļoti svarīgi, lai uzsvars arī turpmāk tiktu likts uz izglītību, uz pamat eh, pakalpojumu sniegšanu uz veselības aprūpi, uz lauku rajonu attīstību. Tāpēc Eiropas Savienības finansiālais atbalsts ir ļoti svarīgs. Es pat eh, gribētu apgalvot, ka eh, Nigēra uz vienu iedzīvotāju saņem visvairāk naudas kā pārējās jaunatīstības kā valstis. Tātad eh, attīstības palīdzībai tika papildus pielikt klāt 80 miljoni, un lielākā daļa, protams, aiziet pārtikas nodrošināšanai, arī pamat pakalpojumu nodrošināšanai un tiesiskumu ieviešanai. Tādējādi, kā jau teicu, situācija ir ļoti daudz šķautņaina. Mums ir jārisina jautājumi, kas ir ārkārtas dabas, bet ir arī jāraugās tālāk uz priekšu, jāskatās arī ilglaicīgi. Darbs ir patiesībā bezgalīgs, bet rokas nolaist nevajadzētu. Tātad Nigērā un Āfrikā, Āfrika pilnīgi noteikti ir iespēja kontinents. Uh, Tur notiek ārkārtīgi daudz radošu lietu. Āfrika ir jauns kontinents. Āfrikā šobrīd notiek digitālā revolūcija un gandrīz visiem ir pieejams internets, patiesībā visiem. Un arī tas eh, cilvēkus mudina dzīvot labāk, vēlēties dzīvot labāk, un tas, protams, arī rada migrāciju. Kā jau šeit izskanēja, es piekrītu, ka šis eh, Eh, demografiskais sprādziens turpināsies, bet Nigērā šobrīd ir eh, zemes reforma, un eh, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un ar klimata, refo, ar, ar klimata izmaiņām tas viss ietekmē šo zemes jautājumu. Bet, piemēram, Nigērā šobrīd tiek piedāvāts tāds jauns modelis, Varbūt kaut ko piemirs, ak jā, par pārobežu tirzniecību. Protams, ir ļoti reāla šī tirzniecība. Ir, protams, krimināli noziedznieki, kuri eh, vedot cilvēkus pāri robežai, viņus vienkārši tur pamet un cilvēki mirst. Uh, Es eh, Lojamas centrā esmu eh, viesojies vairākas reizes, un es esmu dzirdējis šausminošus stāstus. Un, eh, Atceraties, kad CNN parādīja vienu video, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kuri ir devušies bēgļu gaitās. Stāsts ir šausminoši. Un atkal jautājums ir par to, kā tas tiek komunicēts jo šis, šie dramatiskie stāsti savā ziņā var kalpot arī par informāciju un e, ne, neļaut citiem doties šajā ceļā, bet e, tomēr mums uzsvars ir jāliek uz šo cilvēku pārvadātāju izskaušanu, Bet kā jau atkal šeit ir ļoti sarežģīts jautājums, kā īslaicīgi, tā arī ilglaicīgi tas ir jārisina, jo tas ir Eiropas Savienības interesēs. Pretējā gadījumā šī migrācijas plūsma, migrācijas vilnis turpinās vēlties uz Eiropu, un ja mēs vēlamies to sakārtot, tad mums ir jādara. Tā tad jā, tas ir saistīts ar attīstības palīdzību bet iespējams ir jāmaina arī paradigma, ir jāmācās no pagātnes kļūdām, piemēram, kopīgie pūliņi. Es uzskatu, ka šobrīd ir nepieciešams, jo draudi ir ļoti reāli. Un e, šim darbam ir jābūt ilglaicīgam. Ir teroristi, kur ierodas no Sīrijas, no Irākas. Un e, mums ir informācija, ka e, viņi ir, e, ka viņi darbojas gan Lībijā, gan Sāhelā par mūsu palīdzību runājot. Eiropas Savienība ļoti daudz dara, un e, es esmu cerību pilns, jo mums ir ļoti laba sadarbība ar dalību valstīm konkrēti Nigērā. Tā tad ir ļoti daudzas valstis, kuras ierodās Ziemeļu valstis, Vācija runā par cilvēktiesībām, ak jā, par, par cilvēktiesībām. Kad eh, G5 runāja tad Dānija, Nīderlande un Zviedrija, kas organizēja šo konferenci, un tur bija speciāls seminārs par cilvēktiesībām, par to, kā būtu jādarbojas policijai, kā to veidot un tā tālāk. Diskusijas notiek valstu sadarbu griba ir ļoti augsta. Tātad, jā, es ceru, ka es atbildēju. Ak, jā, vēl viens jautājums par mazgadīgajiem, par, par, par urāna raktuvēm. Tātad par šo jautājumu runāt ir ļoti grūti, jo Nigēras budžets drošības budžets ir aizgājis no 10 līdz 18%, jo situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un e, urāna cenas ir kritušās, bet Nigēra savos budžeta aprēķinos turpināja uzskatīt, ka cena augs vai pat paliks tāda pati. Un, uh, Piemēram, Nigērijas krīze lielā mērā ietekmēja Nigēru tieši tirzniecības ziņā un par urānu runājot Revā. Revā e, darbojas francūži, viņi ir samazinājuši savas investīcijas, jo vairs nav rentabli iegūta urāna šajās raktuvēs. Un eh, šobrīd šķiet, ka valsts tā īpaši par urānu nedomā. Bet eh, urāna raktuves, manuprāt, godīgi runājot, nav īpaši labi aizsargātas. Ir gan amerikāņu intereses, gan franču intereses, un Agadesā eh, amerikāņi ir uzcēluši jaunu militāru bāzi. Un, četri amerikāņu karavīri tika nogalināti no slēpņa, un jā, par šo drošību runājot, uh, Situācija atkal ir pietiekami sarežģīta, es pat gribētu teikt e, dramatiska, bet es domāju, ka amerikāņi savu klātbūtni Nigērā palielinās, īpaši šajā Agadešas bāzē. Vai es aizmirsu atbildēt uz kādu jautājumu? Šķiet, ka nē. Paldies! Oui, merci beaucoup. <coughs> Du... Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties, uzdot kādu jautājumu? Izskatās, ka nē. Liels paldies, vēstniekungs, ka ieradāties mums šorīt Briselē. Paldies par jūsu ļoti nozīmīgo darba, ko veicat. Un mēs noteikti vēl turpināsim jūs apciemot. Mēs zinām, cik nozīmīga ir jūsu valsts. Nākamais darbkārtīs punkts - citi jautājumi. Nekas. Nav, labi, tad nākamā sanāks notiks 12. martā, pirmdienas vakarā Strasbūrā, un vēlos informēt jūs, ka mums notiks viedokļu apmaiņa ar um, padomas ģenerālu sekretariātu, bet tāpat mēs arī diskutēsim par gāzes piegādes krīzi Ukrainā. Mums piedalīsies pārstāvi no uh, Eiropas ārlietu dienas, ārējā dienesta, kā arī pārstāvi no attiecīgiem organizācijām Ukrainā. Jauka diena visiem! Paldies!